dēļ. Un tagad ir iespiests mūsu šodienas darba kārtībā. Tas ir oficiāls ziņojums AFET komitejai no delegācijas puses. Um, Tā ir delegācija attiecībām ar Dienvidāzijas valstīm. Uh, šeit gan rakstīts, ka mums ir jāziņo par vizītu uz Bangladešu, bet es gribētu atzīmēt, ka mēs pavadījām arī divas dienas Maldīvu salās. We... Un tad viena vieta, ko mēs Eh, arī apmeklējām, ne tikai politiķus mēs satikām, arī nevalstisko sabiedrību. Mēs bijām arī kādā cietumā. Lai jūs skaidri zinātu, kāds ir mūsu mērķis, mūsu apmeklējuma Maldīvas salās. Un Bangladešā mums bija vairāki, kas um, augsta līmeņa sanāksmes ar premjerministru un arī mēs, kad ārlietu ministru tikām. Um, Un droši vien e, zināsiet, deputāti, kāda ir problēma ar Bangladešu. Mums bija tieslietu ministrs, mēs arī runājām ar parlamentu priekšsēdētāju. Mēs e, tikāmies arī ar cilvēktiesību komisijas priekšsēdētāju. E, priekšsēdētāju. Kolēģi, lūdzu, klusāk ieņemiet. Ja Tagad mēs eh, tikāmies ar nevalstiskā organizācijām, mēs tik, ar Bangladešu Nacionālās partijas vadītājiem tikāmies, tad bija arī, eh, arī vesela rinda sanāksmiņu eh, ar cilvēkiem no tekstila sektora, jo nu, šeit mēs gribējām apspriest lietas, kas saistītas ar Pasaules darba organizāciju, arī gribējām apspriest klimata pārmaiņas Parīzes konferences skatījumā, jo Bangladeša ir viena no valstīm, kas tiešām cieši, un tad mēs Dakārā arī ādu sektorā, ādas apstrādes rūpniecību e, apmeklējām un attiecīgo arī kopienu. Un tad e, bija arī preskonference un nu, apmēram 62 raksti pēc tam tika rakstīti. E, tiešām tas ir milzīgs kontrasts, teiksim, salīdziniet, cik daudz publikācijas izriet no 5, 5 noturētās konferences šeit Briselē. Uh, Un mēs runājam arī par pilsonisko sabiedrību un cilvēktiesībām. Mēs nokonstatējām, ka nevalstiskās sektors ir aktivizējies un tagad ir arī publiskās telpas sašaurināšanās. Mēs runājam par izteiksmes brīvību, draudiem. Tur ir izteikti arī draudi avīžu redaktoriem, blogeriem, un te mēs uzdevām tieslietu ministram jautājumu par um, izmeklēšanas kvalitāti un par to, vai šī izmeklēšana tiek veikta vispār. Mēs runājam arī par um, vardarbīgo ekstremismu, un e, šeit ir um, valsts, kur ticība ir pamatu pamats, viņi skatās arī, kā varētu uh, palielināt budži, budistu turismu, bet eh, ir arī uzbrukumi laicīgam sektoram. Eh, tad eh, mēs tikāmies divas reizes mm, ar premjerministru, par to runājām, kā uzsākt diskusiju par visiem šiem jautājumiem. Runājam arī par tirzniecību, kā labāk iemūžināt Eiropas Savienības biznesu un cilvēktiesību principus arī tirzniecības kontekstā. Mēs runājām arī ar cilvēktiesību komisijas priekšsēdētāju, tā ir ļoti respektēta, neatkarīga organizācija, viņi tagad gaida arī jaunu priekšsēdētāju iecelšanu un jaunus dalībniekus. Mēs eh, pasvītrojam, ka ir nepieciešams, lai šīs institūcijas būtu neatkarīgas, mm, arī runājām par vēlēšanu komisiju, mm, e, e, Eiropas Savienība vairs nefinansē šo iepriekš minēto organizāciju dēļ zināmām bažām. Mēs uzdevām jautājumus arī par politisko situāciju. Bija tāda sajūta, ka pēc vēlēšanām bija vārdarbība, un tā ir būtiski ietekmējusi situāciju valstī. Gatavo apģērbu nozarē mēs runājām par labās prakses piemēriem globāli, kā varētu nodrošināt arī šo te ilgspējības līgumu īstenošanu, kur piedalījās arī Eiropas Savienība kā puse. Mēs runājam par inspekcijām, par korekcijas plāniem un norādījām, ka joprojām ir nepieciešams rīkoties arī gatavēl mm, apģērbu nozare. Tomēr mm, ražotāji arī noraizējušies par šo procesu, jo esošais līgums beigsies 2018. gadā. Un arī runājat par arotbiedrību jautājumu. Tālāk mēs eh, runājām arī ar Eiropas parlamenta tirdzniecības apakšgrupas eh, priekšsēdētāju. Līdz 2021. gadam Bangladeša skaitīsies valsts ar vidēju ienākumu, un ko tas nozīmēs? Eh, tas nozīmē, ka varēs arī šo GSP plus režīmu baudīt ka arī mēs runājam par to, kā palielinās tirdzniecība ar Eiropas Savienību, ka ir nepieciešami godīgi spēles noteikumi, nerunājot jau par korupciju, kas ir jāapkaro, un mēs arī redzam, ka varētu attīstīties arī Eiropas Savienības Bangladešas biznesa padomu, kur arī mūsu delegāti ir iesaistījusies. Runājot par attiecībām ar citām valstīm, tad Indija un Jāma. Uh, Mjanmar un uh, arī par bēgļiem, kas ir 300 tūkstoši bēgļi no Birmas, tad mēs šo jautājumu arī apspriedām. Nu, Vēl bija ļoti daudz arī citi jautājumi, bet ņemot vērā to, ka deputāti gaida balsošanas brīdi, ka balsošanai vajadzēja sākties pirms dažām minūtēm, es vairāk nerunāšu, bet labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem, un jūs varat šos jautājumus uzdot arī pēc tam kuloāros. Paldies! Lambert, kundze, paldies! Tālāk nākamais runātais. Paldies priekšsēdētājs, saka Sako Rafas kundze. Es gribu runāt par progresa ziņojumu tulkošanu. Šeit ir kāda problēma ar tulkošanu, kā arī ar grozījumiem. Es jau uzrakstīju attiecīgiem dienestiem, bet grozījums numur 114 no grieķu valodas nav precīzi pārtulkots uz angļu valodu. Es nerunāju par Maķedonijas eh, publisko administrāciju. Es gribētu, lai sekretariāts pārbaud šo tekstu, tas ir ļoti nopietns jautājums. Dank. Paldies. Vaigelkungs, jums uh, vēl vārds. Paldies! Es gribēju pateikties priekšsēdētājiem un arī kolēģiem no šīs komitejas. Paldies par lēmumu atlikt balsojumu uz vēlāku periodu par šo ziņām tieši runāt, jo pagājuši nedēļa bija kāda ļoti izšķirīga diena, kad Maķedonijas parlaments lēma atlikt uz vēlāku laiku ieplānotās vēlēšanas, un ir noteikts arī jauns vēlēšanu datums, kas būs 5. jūnijas. Tas bija nepieciešams, jo tika veikts izvērtējums, veicām Eiropas Savienību un arī ASV, un secinājums bija tāds, ka sagatavošanās darbi vēlēšanām nebija pietiekami, nebija tādā līmenī, kad vēlēšanas varētu notikt saskaņā ar augstu caurskatāmības un likuma varas standartu. Tagad ir jauns datums, 6. jūnijas. Es esmu pieteicis divus mutiskos grozījumus, kas attiecās uz šo datumu maiņu. Uh, un arī attiecās uz mūsu novērojumiem, ka šāda datuma atlikšana ir ļoti nepieciešama Maķedonijas procesam tuvojoties um, Eiropas Savienībai, ir jānodrošina visu pušu strādāšanu kopā. Un es esmu pielīdz savus mūtiskos grozījumus arī klāt pie balsošanas sarakstu. Paldies! Any further remarks? That's not the case. Let's vote. Neviens neko nesaka, tāpēc arī balsosim. 13. Hauit. 13. grozījums eh, Holta. Kurš ir par? Pret atturas pieņemts. 30, eh, 63 par. Pret atturas pieņemts. 64 par. Pret atturas pieņemts. 64 pārbaudīt. Pārbaudīsim 64. Hmm? I think there's rumors that one too much for the EPP. Viena lieka balss pieregistrētam EPP. EPP šķiet nekad nav par daudz balsu. Tā ir, tā ir. Vēlreiz. 64. Balsojam par 64. Nu, rezultāts ir skaidrs. 66 par, pretāturas pieņemts, 67 par, pretāturas pieņemts, 4. kompromiss ar pirmo mutisko grozījumu par, pretāturas pieņemts. Turpinām ar 79. grozījumu par pret pārbaudīsim. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Ir pieņemts 30 pār 21 pret. Piektais kompromiss ar otro mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts. Sestais kompromiss par, pret atturas pieņemts. Kompromiss septiņi par, pret atturas pieņemts. 109. grozējums par, pret, atturas pieņemts. 110 par, pret, pārbaudīsim. Apšūnas geschlossen. Beidzam balsot. 18 pār 32 pret eh, noraidīts. 111 par pret atturas noraidīts. 13 par Man nav 112. Saka priekšsēdētais Kovačeva. Kovačeva grozījums 112 par. Mūsu EPP saraksta šķiet ir kļūda. Mhm, turpinās saraksts ar 113, bet ir 112 arī, jā. Kovačeva grozījums. 112 par. Kovačeva kungs, balsojiet par jūsu pašu grozījumu. Pēdējā iespēja kaut ko mainīt. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. Apšķirības geschlossen. Beidzam balsot. 24 pār 25 pret un noraidīts. Kovačeva kungs, ja jūs tik ļoti nevilcinātos, tad varbūt uh, vēl mm, uzvarētu. 113. tiek pieņemts. 114. par. Pirmā daļa par. Pret. Naturas noraidīts. Otrā daļa par. Pret. Atturas pieņemts. 115 par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 atturas noraidīts. 120 par, pret atturas pieņemts. 121 par, pret atturas pieņemts. 122 par, pret atturas pieņemts. Astotais kompromiss par, pret atturas pieņemts. Devītais kompromiss par, pret atturas atturas pieņemts. 138. grozījums par pret atturas pārbaudīsim. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen mit 34. Beidam balsu 34 par 18 pret. 139 ar mutisko grozījumu 3 par pret atturas pieņems, 140 par, 140 par, pret atturas noraidīts. But it had not reached the first blow. <laughs> nu, nav vēl pat pirmais balsojums sasniegts. Beidzam balsot. 19 pret 26 par spīti visiem poliņiem norādīt. Tagad ļoti bīstams uh, grozījums ar sešiem punktiem. 141. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 142 par. Pret atturas noraidīts. 143 par, pret, atturas noraidīts. 144. divās daļās pirmā daļa par, pret, atturas noraidīts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Tiešām ir pieņemts, labi, 146. par, pret pret, atturas pieņemts. 147 par, pret, atturas noraidīts. 148 par, pret, atturas pieņemts. 149 par, pret, atturas pieņemts. 150 par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss numur 10 par, pret, atturas pieņemts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 pret, atturas pieņemts. 177. par pret atturas pieņemts. Noraidīts. 13. kompromiss par pret atturas pieņemts. 190. grozījums par pret atturas noraidīts. 191. divās daļās pirmā daļa, kurš par pret, atturs, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturs, noraidīts. 193 par, pret, atturs, pieņemts. 194 par, pret, atturs, pieņemts. 195 par, pret, manuprāt, pieņems, bet pārbaudīsim. 195. Balsojam. Beidzam balsot. 25 pret 26 noraidīts. 196 par, pret, atturis noraidīts. 197 par, pret, atturis pieņems. 198 par, pret, atturis noraidīts. 199 pār pret atturs pieņemts. Četrpadsmitais kompromiss par pret atturs pieņemts. Piecpadsmitais kompromiss par pret atturs pieņemts. Tagad balsosim par pirmo daļu 208 grozījumam. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas arī pieņemts. 209 par, pret, atturas pieņemts. 210 par, pret, atturas pieņemts. 211 par, pret, atturas noraidīts. Tas bija par 2012 ne 11. Balsojam par 211. elektroniski. Nu, neliela balss pārsvaru noraidīts. 212 par, pret, apturs, noraidīts. 213 par, pret, atturas noraidīts. 214 par, pret, atturas noraidīts. 223 par, pret, atturas pieņemts. 215 par, pret, atturas noraidīts. 216 par, pret, atturs, noraidīts. 217 par, pret, atturs, noraidīts. 218 par, pret, atturs, pieņemts. 219 par, 214 to pieņem, nē, 219 par, pret, atturs pieņemts. 220 pār, pret, atturs pieņemts. 221 pār, pret, atturs pieņemts. 222 pār, pret, atturs pieņemts. 224 pār, pret, atturs pārbaudam.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 229 par, pret, apturs noraidīts, 230 par, pret, apturs pieņemts, 231 par, pret, apturs pieņemts, 132 par, pret, apturs noraidīts, 16. kompromiss par, pret, apturs pieņemts, Tad 244. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss numurs 17 par, pret, atturas pieņemts. Nākamais ir 259. grozījums. Par, pret, atturas, noraidīts. 261 par, pret, atturas pieņemts. 18. kompromiss par, pret atturas pieņems, 200, 266 par, pret atturas pieņems, 266 divās daļās pirmā daļa par, pret atturas pieņems, otrā daļa par pretapturas noraidīts. Mēs arī no 267 līdz 70 varam kopā balsot, nē, tātad 267 par pret apturas noraidīts, 268 par pret apturas pieņemts, 269 par pret apturas noraidīts, 270 par pret pret atturas pieņemts, 14 par, pret atturas pieņemts, 15 par, pret atturas pieņemts, 16. grozījums. Ir nākamais, kurš par, pret atturas noraidīts, 17. 18. par, pret atturas noraidīts, 19 par, pret atturas noraidīts, 20 pār pret atturas nu, pieņemts, 21 pār pret atturas noraidīts, 22 pār pret atturas pieņemts, 23 pār pret atturas pieņemts, 36 pār pret Tātad tagad pirmais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 35. grozījums nākamais. Kurš pār? Pret. Atturs pieņemts. Norādīts. Otrais kompromiss par. Pret. Atturs pieņemts. Kompromiss numur 3 par pret atturas pieņemts. 51. grozījums par pret atturas noraidīts. 53. par pret atturas noraidīts. 54. par pret atturas noraidīts. 56. par pret pārbaudam elektroniski 56. Beidzam balsot. Divdesmit četri pret divdesmit deviņi noraidīts. Piecdesmit astotais par. Pret. Atturas pieņemts. Pirmais par. Pret. Atturas noraidīts. Otrais, trešais, ceturtais Sākam Aristotelis bija galvenais. Tātad par, pret, atturs, norēdīts. Piektais par, pret, atturs, norēdīts. Sestais par, pret, atturs, pieņemts. Septītais nē, atkrīt. Vienpadsmitais grozījums. Kurš par? pret atturas pieņemts, 12. par pret atturas pieņemts. Tagad elektroniskais balsojums par visu lūdzu. Die Bericht ist mit 42 Ja und. Ar 42 pār un 9 pret, divi atturās, pieņemts šis priekšlikums. Laigukungs, apsveicam jūs. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Jauku vakaru visiem. My people did not come. Yes.